Vispirms um, atcerēšos Šulca, prezident, priekšstādātāju Šulca vārdus. Um, viņš atgādināja par um, mūsu kolēģi, kas um, gāja bojā pēc uh, ceļu satiksmes negadījuma. Mēs uh, atceramies par viņu un um, Banāno kungu politisko ģimeni, uh, kurai arī jūtam līdzi no visas sirds. Kompetentās eh, iestādes no Zviedrijas eh, eh, priekšsēdētājiem ziņoja par Jākopu Dalunde ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Viņš aizstās Pēteri Eriksonu, sākot ar 2016. gada 7. jūniju, ar šodienu. Tātad. Es labi lūdzu jaunu kolēģi mūsu rindās un atgādinu, ka viņš ir pilntiesīgs Uh, parlamentu loceklis uh, un uh, saskaņā ar reglamentu bauda visas tur paredzētās tiesības un privilēģijas. Un tagad mēs pāriesim.